lai sektu administratīvos izdevumus vienotā banku noregulējuma mehānisma finansēšanai. Šis, šī rekomendācija tiks no. Tik, par to tiks balsots e, ceturtdien. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir trešdiena, desmit no rīta un e, savukārt termiņš e, pieteikumu iesniegšanai attiecībā uz balsošanai pa daļām vai atsevišķiem balsojumiem vai elektronisku balsojumu jāiesniedz rīt zīdien 4 līdz pusnes četriem. Tagad turpinam diskusijas par vardarbības apkarošanu un nākamā, kam došu vārdu, būs Himenes Besrils kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš strādāju parlamentā, mana prioritāte ir bijusi upura aizsardzība. Šodien Eiropas sievietes ir upuri vārdarbībai, pret kuru mēs vēršamies, kuru nosodām vienā